el señor presidente. Priekšsēdētāja kungs. Buenas tardes, colegas, amigas y amigos. Abrimos la... Labdien, dāmas un kungi, dārgie kolēģi. Mēs tātad atsākam plenārsēdi un jums tika izdalīts iepriekšējās plenāra sēdes protokols, vai jums